So, dear colleagues. Cienējamie kolēģi, tagad mēs pārējām pie ekon daļas. Paldies mūsu Emplu kolēģiem par šo pirmo uh, daļu, un es tagad vēlreiz sveicu mūsu viesus jau šajā jaunajā sastāvā. Un uh, mums ir jāpieņem ekon darba kārtība. Uh, Eh, man viss šķiet visu to atbalsta, pieņemam, man nav nekādu paziņojumu, tātad varam turpināt mūsu ekonomisko dialogu. Un tagad koncentrēsimies uz komisijas atzinumu par budžeta projekta plāniem Eirozonas dalību valstīm. Kā jūs zināt, Nevienā no dalībvalstīm ne, netika atrastas ļoti nopietnas neatbilstības, kaut gan bija atklāti daži valstis, kurās pastāv risks ka varētu būt ne, iz, izveidoties neatbildība, bija arī virknes dalībvalstu, kas savukārt eh, pārsniedza mm, gaidītos rezultātus, kurām bija lieli pār, mm, pārpalikumi, citiem savukārt bija lielāks budžeta deficīts kā plānots, respektīvi komisija pārstrādāja savas rekomendācijas, kas ir domāts dalību valstīm. Un ņēma vērā vispārējo izvērtējumu uh, un divos gadījumos atzina, ka budžeta e, mērķus e, būtu iespējams e, pārstrādāt un izskatīt pieskaņotāk atsevišķi katrai dalībvalstī elastīgāk ar mazāku šo te automātismu. Tā ir pozitīva attīstība, kas pieļauj tādu uh, horizontālāku eh, pieeju, kas eh, šo te eh, kopējo mm, fiskālo situāciju izvērē, izvērtē tādā horizontālākā griezumā. Overall, as we all know, uh, we have a Un gal galā mēs esam ievērojami samazinājuši gan deficīta, gan parāda apjoms, īpaši deficīta apjoms, jā, nu parādi vēl joprojām pārsniedz mūsu izvirzītos mērķus, bet ja mēs raugāmies uz uh, prognozēm, tad, nu, rezultātam šogad būtu bijis jābūt labākam kā pagājuši gadu, nu te nu mēs tā kā drusku pat esam pārcentušies, jo ir eh, šīs te atšķirības eh, nodokļu nostājā, un ja mēs raugamies uz eh, primāro pārpalikumu, kas varbūt uzskatīts arī par pozitīvu, vismaz no mana skatu punkta. Nu, bet tagad es došu vārdu vispirms Dombrovska kungam, un pēc tā Moskovičī kungam viņa prezentācijām. Paldies priekšstādātāji, godātī deputāts, cienījamies deputāts. Līdztekus Eiropas pusgada pakotnē uh, stabilitātes mehānismu ziņojumu un tā tālāk mēs pieņemam atzinums par 18 Eirozonas uh, dalībvalstu budžetu plānu, tātad visas uh, uh, Eiropas Savienības uh, Eiro zonas valsts, izņemot Grieķiju, kas vēl ir programmas valsts. Un mēs arī esam pieņēmuši lēmumu saskaņā ar stabilitātes un zāks paktu e, atzinumu e, publicēšana par e, budžeta projektiem ir laba prakse. Tas ļauj dalībvalstu valdībām ņemt vērā šos atzinumus, novēršot riskus. Uh, Visumā budžeta situācija Eirozonā ir uzlabojies, pamatoties uz ekonomikas izaugsmu, un paredzam, ka šī tendence turpināsies. Taču ņemot vērā to, ka dalība valstis ir dažādās e, to ekonomiskā cikla stadijās, tad komisija uzsver, ka ir jāpanāk līdzsvars starp e, valsts finanšu stabilitāti un ekonomikas e, paplašināšanās tendencēm. Ir jāveido fiskālie buferi, ar vienu ir prioritāte, lai iegūtu manevru tālu iespējamo šoku gadījumā. Pēc uzlabojuma 2017. gadā struktūrālais deficīts eirozonā nedaudz pieaugs 2018. gadā par 0,5 1% no IKP Eirozonas fiskālā situācija 2018. gadā visumā ir neitrāla, tas ir atbilstoši, ņemot vērā to, ka pašreizējo ekonomisko atkopšanos um, raksturo stabili rādītāji, un tas arī atbilst um, Eiropas fiskālajiem Eh, fiskālajai padomai tās ieteikumi. Mums ir divas dalībās, Spānija, Francija, kam ir pārāk liela deficīta procedūra, un tām deficīts ir jāsamazina zem 3% no IKP stabilitātes plāns, kas nav neparedz mainīt politiku, atbilst stabilitātes izaugsmes paktam. Mēs paredzam, ka budžeta deficīti būs zem 3% 3%, tomēr tas neatbilst izvirzītam mērķim. Francija labo sev pārāk lielo deficītu šogad un līdz ar to būs pakļauta stabilitātes uz izaugsmas pakta preventīvai daļai no 2018. gada. Un tādā gadījumā tam um, ne, tur nav atbilstības SGP. Dažās dalībvalstīs ir neatbilstība Eh, sešas tādas dalībās šogad, salīdzinot ar astoņām. Pagājušajā gadā sešas atbilst stabilitātes izaugsmas paktam. Latvija, Lietuva, Nīderlandē, Somija, Vācija, piecas citas eh, valstis preventīvajā sadaļā atbilst. Kipra, Slovākija, Malta, Igaunija un piecas ir pakļautas riskam, ka tās nav atbilstošas. Austrija, Beļģija, Itālija, Portugāla un Slovenija. Tad mēs lūdzam, lai visas dalībvalstis, eh, kurās ir izskata eh, tās neatbilst prasībām, veikt atbilstošos pasākums budžeta procesa ietveros, lai nodrošinātu, ka 2018. gada budžeta atbilst GP. Un kā jau jums zināms, Pjērs un es nosūtījām vēstuli Itālijas varas iestādēm, finanšu ministram Badonam, uzsveru, mēs uzsveram, ka ir svarīgi pieņemt 2018. budžeta nesamaznot pamat prasības un īpaši jāievēro struktūrālais fonds. Un priekšsēdētājs Galtieri jau uzsver to, ka tas patiesībā ir mazāk nekā matemātiski izrietētu. Mēs arī uzvarām, kas, kas svarīgi ir ievērot struktūrālās reformas, īpaši tas attiec uz pensijām, jo šīs Eh, reformas eh, uzsver eh, veicina Itālijas parāda ilgspējīgu. Visumā mēs redzam, ka fiskālā situācija Eirozonā pa, pamazām uzlabojas. Ir mazāk valstu, kas ir pārāk liela deficīta procedūrai pakļauts, pārāk, mazāk valsts, kas ir neatbilstībai uh, Uh, pakļauts un arī deficīta līmeņs samazinās. Un tagad došu vārdu Pjēram, kurš paskaidros lēmums, kas ir pieņemti saskaņā ar stabilitātes izaugs paktu. Paldies! Merci, euh, prezident! Paldies, priekšsēdētāji! Valdes jums izklāstīja horizontālo vēstījumu, kuru mēs eh, sniedzam dalībvalstīm šai pakotnē. Pirmais konstatējums ir tāds, ka ar vienu ir liels atšķirības starp dalībvalstīm. Tātad mums ir diferencēta pieeja, lai nodrošinātu labu līdzsvaru starp atbalstu ekonomikas uh, ekspansijai un eh, no otras puses uh, nodrošinājumu tam, ka valsts budžets ir stabils. Šī metode ir bijusi diezgan veiksmīga līdz šim Mēs veicinājām in, inteliģents stabilitātes izāks paktu īstenošanu. Proti, komisija vēlas, lai visi noteikumi tiktu ievēroti, un šodien vidējais deficīts ir 1,1%, 0,9% 2018. gadā gadiem visticamāk, ka tad 2018. gadā nebūs pārāk liels deficīts. Tomēr mēs izmantojam paredzētu elastību, ja tas nepieciešams. Tik teiks, ka pagājušā gada mēs izvērtējām 18 budžeta projekts, nevis 19, tāpēc, ka Grieķija piederēja citu valsts kategoriju. Austrijā un Vācijā bija uh, Uh, mainīts plāns, uh, pamatoties uz uh, nesenām vēlēšanām. Spānija arī iesniedz budžeta projektu, kas tika grozīts, taču citiem dēļ, tāpēc, ka bija aizkavēšanās budžeta procedūrā, un tas bija saistīts ar mums zināmo situāciju Katal Katalonijā tikko valdībai būs e, jaunas pilnvars budžeta e, kontekstā, tad arī jaunais projekts tiks iesniegs. Noteikumi jums ir zinām, tie ir atšķirīgi katrai valstī, e, pielāgot gadījumam, un ir arī korektīva pasākuma dalībvalsts, kas ir pa, pakļautas preventīvajai sadaļai arvien ir mērķis eh, vidustermiņā, vai arī tam jāpielāgo savu situāciju. Mērķis ir izveidot drošības margu eh, rezervi krīzes eh, gai, iespējamās nākotnes krīzes gadījumā. Un tad ir vajadzības gan jānodrošina, ka parāda noteikumi tiek ievēroti. Un tajās valstīs, kur deficīti pāri par 3% no IKP, Ehm, tām tiek noteikti pasākumi, lai samazinātu šo deficītu. Tā tad neviena valsts netiek uzskatīta kā tāda, kas neatbilsta prasībām. Tā tad komisija nepieprasīja, lai kāds budžeta projekts tiktu pārskatīts. Daži plāni tomēr rosināja bažas, tāpēc mēs pieprasījām papildu informāciju Beļģijai, Francijai, Itālijai un Portugālei. Šo valstu sniegtā atbilde tie tiek ņemta vērā mūsu analīze. Vairākos gadījumos komisija uzskata, ka paredzētais budžets ir e, tālējušāks nekā tas, kas pieprasīts stabilitātes izaugs paktā. Dažādi riski paredz, ka tiek uh, spērta attiecīgie soļi pasākums ziņā. Tad runāšu par 16 valstīm preventīvajā sadē. Sešas dalībvalstis ir iesnieguši budžetu, kas mums skatījumā ir atbilstoši. Piecas eh, valstis eh, budžetu, kas mums skatījumā ir visumā atbilstoši. Šīs piecas valstis ir tās, par kurām mēs uzskatām, ka ka to budžets neatbilst 2008. Eh, gada stabilitātes izaugsmes paktam. Mūsu skatījumā Eh, tās ir eh, valsts, ar kuriem jāuzmanās. Tā tas sīkāk - Beļģija un Itālija. Tur ir risks par neatbilstību attiecībā uz parādu samazinājumu risku. Itālijas gadījumā ir eh, uzrakstījuši Itālijas valdībai, lai tā pārskatītu Uh, līdz 2018. gada mm, pavasarim uh, parāda samazināšanas kritērijus. Jāparod uh, tātad, jāatrod līdzsvars starp ekonomikas palielināšanos un budžeta stabilitāti. Standarta pasākuma mūsu skatījumā, Itālijas un Slovenijas skatījumā ir pieņemama. Divas valstis Eirozonā vēl tiek pakļautas pārāk lielam deficītam, Francijas gadījumā mēs pieņemam hipoteju, ka tās um, atbalstām hipotēzes, ka 2018. gadā tās deficīts būs mazāks par 3%. Saskaņā ar mūsu analīzi netiek izpildīts pakta prasības attiecībā uz struktūrālo deficītu. Mm Francijas valdība ir paredzējusi 0,01% eh, nu, palielinājumu. Kā parasti katru gadu. Tātad eh, parāda samazinājuma kriterija netiek eh, piemērota pareizi 2018. gada. Runājot par Spāniju, budžets visumā atbilst 2008. gada pakta prasībām, jo 2017. gada, gada rudenī komisija paredz, ka budžets būs mazāks par 3%. Neviena valsts nepieprasa uh, korekcijas, uh, elastību. Neviena valsts nav pieprasījusi uh, elastību 2018. gadam. Mūsu dialogs uh, mums ir ļoti svarīgs ar Eirozonas valstīm, tā ar vienu ir prioritāte komisijā komisāram. Tātad es esmu valda rīcībā, tas ir jūsu rīcībā, ko par valda atbildēt, ja būs jūsu jautājumiem. Paldies, un tagad uh, ķeramies nekavējoties uh, klāt jautājumu raundam. Heistkungs, EPP grupas vārdā lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāja kungs, un sveicināt šeit eh, Moskviči kungs un komisijas priekšsēdētāja vietnieks. Ir tikai un vienīgi godīgi apgalvot, ka pēdējo gadu laikā ir daudz kas eh, paveikts Eiropas Savienības parādu sakārtošanas jomā. Man ir vairāk jautājumu par īriju, manu valsti, kur ir sasniegts pēdējo gadu laikā pietiekami daudz Mans pirmais jautājums ir saistīts ar Brexita draudiem un ar tā saucamā smagā Brexita draudiem, kā tas varētu ietekmēt īrijas ekonomiku. Es zinu, ka DBP, ko īrija sagatavoja un iesniedz komisijai, tas parādās. Uh, Kā jūsuprāt atspoguļosies šis asimetriskais trieciens īrijas ekonomikā, kā tas ietekmēs tās fiskālo situāciju? Jo es domāju, ka mums ir jābūt gataviem ļaunākajam scenārijam, ja sarunas nenoritēs tā, kā mēs to vēlētos. Otrs jautājums ir par eh, rīcības un sasniegumu neatbilstība vēlamajam. Četru gadu process var līdzekļus pārbīdīt uz citu gadu, bet man ir jautājums, vai komisija ir gatava iesniegt jaunas priekšlikumus šajā nozarē, kas atspoguļotu šī, šo neatbilstību tādās valstīs kā mana dalība valsts, bet arī citās. Jo daudz kas valstīs mainās, ir tādas valsts, kuras daudz eksportē, tādas, kas daudz ražo un tā tālāk. Es zinu, ka Olērija kungs man teica, ka ilglaicīgā e, padomas darba grupa, kas skatījās uz šo neatbilstību, izskat šo jautājumu un komisija piedalās darba grupas sēdē. Uh, varbūt nedaudz pakavēties pie tā. Un eh, trešais jautājums ir pēc eh, līguma uzraudzība Dublinā. Moskvice kungs, jūs vienmēr esat eh, laipni aicināts Dublinā, bet šī te komisijas piedāvātās palīdzības programmas pēc perioda uzraudzība. Un mēs, kad piedāvāsim līdzsvarotu budžetu, tas, eh, kā būs šī uzraudzība pēc tam, kad mēs iziesim no komisijas schēmas. Un tagad šis investīcija trūkums. Manā valstī tas ir apmēram 20%, bet eh, tās dalību valsts, kuras ir pabeigušas komisijas problēma, programmu izpildīt, ko komisija domā Vai varbūt vajadzētu piedāvāt lielāku elastību tajās dalību valstīs, kuras ir būtiski piedzīvojušas publiskā un e, privātā investējuma samazinājumu? Paldies! Paldies par ļoti interesantiem jautājumiem. Vispirms par īrijas ekonomiku. Jā, Īrijas ekonomika ir spēcīga. 4,8% e, pieaugums šogad, virs 3% nākamgad. Un ņemot vērā tikko manis pieminētos skaitļus, manuprāt, Brexit sarunas tādā tempā, kā tās norit šobrīd, mēs sekojam cieši līdz notikuma attīstībai, bet uh, sliktākais scenārijs nav tas, ko abas puses vēlas. Mēs pilnīgi noteikti no komisijas puses esam gatavi darīt visu, kas mūsu spēkos, lai Brexits būtu pēc iespējas maigāks. Par šo te um, izmantošanas. Um, izmantošanas plaisu, jā, tiešām ir darba grupa, kur, kurā tiek strādāts pie metodoloģijas, kas būs visām dalību valstīm vienāda, un tam ir nepieciešama arī dalību valstu piekrišana. Un šobrīd šī te output gap darba grupa, jāsaka, ka dažādās dalību valstīs problemātiskas šķiet dažādi metodoloģiskie posmi bet eh, izvērtējot eh, šo te output nepietiekamību, arī komisija var eh, piemērot zināmus rīkus, novērtējot un izmantot arī savas spriešanas spējas, lai redzētu, kā dalība, kā dalība valstis šo output nepietiekamību izmanto, un jo mazāk dalību valsts, jo svārstīgāk ir šie skaitļi. Un arī daudzgadu finanses schēmā ir iestrādāta līdzīgi, līdzīgs algoritms, un komisija ir strādājusi pie tās sagatavošanas, un, kā jau es teicu, liela daļa no parāda, ja nav tikuši, tikusi atmaksāta, tad jau pēc komisijas palīdzības programmas beigšanās mēs turpināsim uzraudzīt konkrēto dalību valsti. Tagad par investīciju nepietiekamību. Tas ir kas tāds, ko mēs mēģinam iekļaut dažādās Eiropas politikās, piemēram, ikgadējās ekonomiskās izaugsmas pārskats. Tur daudz tiek runāts par šo aspektu un eh, stabilitātes un eh, izaugsmas paktā arī tur tiek runāts par dalību valsts sasniegumiem, ja tās palielina savas investīcijas. Un eh, valstī specifiskajās rekomendācijās mēs raugāmies uz dalību valsts budžeta uh, sastāvu, cik tas ir ekonomiskajai izaugsmai draudzīgs, kā tas mēģina piesaistīt jaunas investīcijas, un tagad dod vārdu Moskvicikungam. Es runāšu ļoti īsi, jo valdes jau ļoti eksplicīti izstāstīja būtiskāko. E, uzreiz vēlējos pateikt, ka e, man īrija lielā mērā pat, ļoti patīk, un dodoties uz īriju, mēs daudz vairāk runājam par nodokļu sistēmu īrijā un netik daudz par pēc komisijas program, programmas uzraudzību. Un visi nopietnie lēmumi, kas e, tiek pieņemti, tiek pieņemti saistībā ar īriju. Tātad, jā, daudz tiek runāts par nodokļu paradīzēm. Tiek runāts arī par starpnieku caurskatāmības sarakstiem un tā tālāk un tā joprojām. Tāpēc eh, ar īriju mēs eh, sadarbojamies ļoti cieši, komisijai tur ir draugi, man tāpat. Un kā jau teicu, vienmēr ar prieku dodos eh, pie īriem uz īriju, jo tā vienmēr ir ļoti argumentēta cīņa, un jūs vienmēr skaidri izsakat savu viedokli par to, cik mūsu politikas ir nepietiekams. Tagad par šo pēc programmas beigšanās uzraudzību. Tā tad noteikumi paredz, ka līdz brīdim, kamēr 75% no e, parādiem ir atmaksāti, būs šī pēcprogrammas uzraudzība. Uh, To nosaka noteikumi, un komisijas uzdevums ir īstenot noteikumus dzīvē. Vai situācijā, ja e, parādi netiek apmaksāti, cik tad ilgi šī pēcprogrammas uzraudzība turpināsies, jautājums ir adekvāts. Bet e, es uzskatu, ka šī pēcprogrammas uzraudzība nav, nenāk nemaz par ļaunu īrijā, jo jūs ļoti labi e, strādājat 5,1 Eh, bija 16. gadā un ir paredzēts eh, ekonomiskais eh, pieaugums virs 3%, ap 3 un 4% līdz pat 19. gadam ieskaitot. Tāpēc man Eirogrupā vienmēr ir prieks runāt par īrijas gadījumu, kas ir veiksmes stāsts tiešām. Uh, Kaut arī es e, nesaprotu, ka, jā, varbūt jums nepatīk šī te pēcprogrammas uzraudzība, jūs tomēr esat savu mājasdarbu paveikuši izcili. Un, kā jau es teicu, komisija vienkārši izpilda tai noliktos pienākumus par Brexitu. Tā tad līdz šim īrijas eh, ekonomiku varētu vistiešākā veidā ietekmēt sterl, sterliņu māciņ, mārciņas svārstības attiecībā pret eiro, kā arī īrijas patērētāju neskaidrību par nākotni. Bet eh, Par 18. gadu runājot, mūsu aplēses balstās tikai un vienīgi uz tehniskiem algoritmiem un, piemēram, tirzniecības ar 27 dalību valstīm un apvienoto karalistā, tad eh, mēs nevaram konkrēti kaut ko pierādīt un nezinām, kā 50. pants beigsies. Tā tad. Mums ir nepieciešamas aplēses, prognozes, bet to nevar uzskatīt par politisku paredzējumu, jo īrija kā atvērta ekonomika ir pakļauta ekonomiskiem triecieniem, un īrija, kurā ir daudzu lielo uzņēmumu sēdekļi, var tikt pakļauta šādiem triecieniem. CCCTB īrijai nāk par labu, Un eh, es esmu pārliecināts, ka mums izdosies pieņemt šo programmu visiem kopā prieksēdētājs. Silva Pereira lūdzu nākamā. Paldies, es runāšu portugāļu valodu. Duas perguntas. Paldies, man ir divi jautājumi. Eh, pirmais ir vispārējākas dabas kad jūs e, novērtējiet budžeta priekšlikums, budžeta uzmetums, vai dalību valsts, vai komisija iesaistās niansētās debatēs ar dalību valstīm, ne tikai par to, vai dalību valstis izpildīs vai grasās izpildīt noteikumus, bet gan bieži vien e, nav īsti skaidrs, kas tiek saprasts ar iespējamu ekonomisko pieaugumu kas tiek saprasts ar struktūrālo deficītu, un eh, tā pati problēma šķiet ir saistīta arī ar klasifikāciju, ko tad nozīmē ārkārtas pasākumi. Eirostat un dalību valstu statistikas institūtiem tas parasti prasa mēnešus, lai uh, tās eh, vienotos par to, kā konkrēto pasākumu vai rīku klasificēt un vispār kā klasificēt un definēt dažādas noteikumus. Šķiet, ka eh, budžeta noteikumi ir kļuvuši necauredzami. Mans jautājums komisāriem. Kā jūs atbildēsiet vairāku dalību valstu prasībām? Uh, lai šie noteikumi būtu skaidrāki, vismaz definējumi nepārprotamāki. Otrais jautājums ir par Portugāli, par manu valsti. Neskatoties uz tiem riskiem, kurus komisija ir noteikusi, šobrīd visiem ir skaidrs, tajā skaitā arī komisijai pas, pašai, ka Portugāles budžeta un ekonomiskā situācija ir būtiski uzlabojusies tieši pēdējā gada laikā. Uh, Tieši šogad eh, doma, eh, doma ir, ka uh, Portugāles ekonomiskā izaugsme ir virs Eiropas vidējām, un uh, tā būs par vairākām punkta desmitdaļām virs Eiropas vidējā. Bet jūs savās aplēsēs izmantojat iepriekšējo gadu rezultātus, uh, kas e, balstās uz iepriekšējiem gadiem. 15. gadā komisija bija gatava pret Portugālu īstenot sankcijas. Šobrīd komisija ir gatava samazināt struktūrālo deficītu, bet e, par cik, cik lielā mērā un vai ar struktūrālā deficīta sakārtošanu pietiks. Un jautājums ir arī sekojoši, vai Portugāles iepriekšējie sasniegumi ir devuši kaut ko pozitīvu un vai aplēses ir tikušas pielīdzinātas Portugālē par labu. Sarunās ar Portugāles varas iestādēm vai komisijai ir pārliecība, ka Portugāles ekonomiskā attīstība un atveseļošanās būs bezgalīga vai vismaz ilgtspējīga? Paldies! Well, uh, par uh, šiem diviem jūsu uzdotajiem jautājumiem. Vispirms par struktūrālo dialogu. Tāds ir tehniskā līmenī noteikti. Ir arī statistikas uh, datu apkopošana, bet uh, statistikas uzdevums ir apkopot datus un veikt aplēs un prognozes par Portugāles ekonomiku ir nolēmu, ir lēmums, kas rā, tā tad ekonomiska izaugsme Portugālē ir pietiekami spēcīga, un fiskālais deficīts Portugālē ir būtiski samazinājies tik tiešām būtiski. Un trešais. Notiek struktūrāls reformas. Bet, kā jau jūs pieminējāt, šīs struktūrālās reformas nav pietiekami apjomīgas, ņemot vērā mūsu piemērotos kritērijus, saskaņā ar kuriem šīs struktūrālās reformas tiek eh, mērītas un salīdzināts. Taisnība, jā, ka eh, pagātnē mēs varējām novērot to, ka Portugāles uh, rezultāti un sasniegtais ir bijis eh, virs eh, komisijas prognozēm, un tas, protams, mūs priecē, bet vēlētos pateikt, ka komisija savās prognozēs vienmēr ir ļoti piesardzīga, un tas, domāju, ir pozitīvi vērtējams. Bet, eh, protams, ja Portugālē klājas labāk nekā mēs bijām iedomājuši, tad uh, Tas mūs tikai priecē. Vai komisija tic, ka Portugāles ekonomiskā izaugsme turpināsies? Jā, ticam. Un tomēr tas nenozīmē, ka mūsu aplēses arī turpmāk būs tik pieticīgas, ja vēlties. Un eh, tas eh, atspoguļo visas komisijas viedokli. Eh, viens varbūt neliels bemols. Portugāle, kā jau jūs ziniet, šobrīd jau tā kā pabeidz cikla izpildi, un tāpēc šobrīd galvenais uzsvars ir jāliek uz struktūrālām reformām. Gotjerikungs, Virnīkundze Alda grupas vārdā, paldies, priekšsēdētāja kungs, Dombrovska kungs, Moskovici kungs. Vispirms es priecājos, ka budžeta priekšlikumos uh, Eh, ir, ir tādi pozitīvi momenti, kur tikai viena dalība valsts neizpild noteikumus, bet vēlētos eh, uzteikt, vēlētos runāt par ļoti sarežģītajiem noteikumiem Eirozonā. SGP noteikumi ir ļoti eh, sarežģīti un nav skaidrs, uz kādiem kritērijiem tie balstās. Uh, 17. gada Eiropas um, fiskālais uh, vērtējums nosaka tikai vienu, vai nu ir deficīts, vai nu pārpalikums, vai komisija uzskata, ka uh, šīs, šī, šie, šīs divas galējības būtu uzskatāmas par pareizām. Diselbrūm kungs ir uzsvērs, ka noteikumi tiešām ir pietiekami necauradzami un sarežģīti, un ka ir jāpiemēro zinām elastība. Arī Eiropas eh, centrālā banka uzskata, ka eh, šo sarežģītību var samazināt, un ir tā saucamās izņēmuma klauzulas. Ziņojumā skaidri parādās, ka pirmajam un ceturtajam kritērijam ir jābūt veiktam neatkarīgā auditoru firmā, lai izvairītos no oportunistiska tulkojuma. Vai jūs piekrī, piekrītat šim investīcijas bankas um, interpretējumam, un vai jūs uzskatiet, ka um, šī, šai neatkarīgajai audita iestādē ir jābūt IFB pakļautībā vai varbūt pat atsevišķai aģentūrai? Paldies. Nu, protams, mums ir noteikti atbildība, ko nosaka Eiropas līgumi. Lūdzu, uh, Dombrovskungs. Jā, paldies par šo jautājumu. Runājot par sarežģītību, uh, cik sarežģīti ir šie noteikumi. Jā. Uh, tas ir jautājums, ko mēs tagad izvērtējam. Un nav tā, ka uh, viss ir simtprocentīgi skaidrs. Ja jūs uh, paņemat pavisam vienkāršus noteikumus, jūs ļoti bieži sastopaties ar situāciju, ka dalība valstis apgalvo, nu lūk, tas ir pārāk vienkāršot, tur nav ņemts tas vērā un tas eh, vēl kaut kas cits nav ņemts vērā. Uh, Nu, ja jūs savukārt sākat ņemt vērā arvien vairāk eh, noteicošo faktu, faktoru, protams, kā mm, nu, šie noteikumi sarežģījas, un eh, nu, tā ir, varētu teikt, tāda nu, kompromisa situācija. Jā, Un tagad tiešām mēs balstāmies šiem eh, te nenovērojamajiem kritērijiem, kā piemēram ekonomiskās izlaides kritērijas un uh, struktūrālā nelīdzsvarotība. Un tāpēc mēs skatāmies, kā mēs varam vienkāršot šīs eh, normas un padarīt tās paredzamākas, līdzīgi kā tas ir noticis ekofinā uh, Nīderlandes prezidentūras laikā kad šis darbs konkretizējās vairāk koncentrējoties uz izdevumiem kā atskaits punktu, jo tas ir arī vienkāršāk kontrolējams parametrs un tam ir garāks agregācijas periods, līdz ar to samazinās svārstības. Nu, tā kā tā ir viena lieta, par, pie kā mēs pašlaik strādājam. Ja mēs runājam par deficītu un parādu, tad te abi kritēriji ir jāņem vērā, jo ilgtermiņā, protams, var teikt, ka parāda kritērijs ir svarīgāks. Tas tiešām uh, norāda uz publiskā finansējuma ilgspējību, bet uh, savā ziņā deficīts ir jautājums, kas ir politiķu rokās tajā vai citā laika brīdī. Un tā kā tas tomēr arī kaut kādā veidā ir jāņem vērā. Kas attiec uz elastību? Jā, noteikti elastība ir paredzēta stabilitātes un izaugsmas paktā. Un tas ir atspoguļots komisijas eh, paziņojumā par vislabāk vislabāko elastību, vislabākajām elastības izmantošanas iespējām stabilitātes un izpausmes pakta ietvaros. Tur ir runa par to, kā modulēt eh, fiskālās darbības eh, ekonomiskā cikla eh, laikā un tā tālāk. Tā arī šeit mēs veicam tādu vispārēju izvērtējumu un nevienmēr pilnīgi automātiski piemērojam visas normas, kas attiec uz institucionālo uzbūvību, arhitektūru, kas attiec uz fiskālās veiktspējas mm, uzraudzību, tad tas ir komisijas uzdevums un tam tā arī būtu jāpaliek. Un mēs nesen esam izveidojuši mm, Eiropas uh, fiskālo biroju, un eh, tas raugās, kā tiek piemērotas normas un sniedz eksante eh, konsultācijas par eh, piemērotu fiskālo nostāju. Un saskaņā ar viņu pēdējo ziņojumu mm, īstenošana mm, stabilitātes izaugsmas paktam visumā ir apmierinošana. Nav gluži tā, ka viss ir, nu, līdz katram sīkumam un komatam ievērots, bet principā eh, tas pild galveno funkciju un nodrošina ilgspējīgu attīstību. Paldies! Uh, Miguel Viegas, Goja e grupa. Miguels Viegas, eh, Goja e grupa. Paldies, es arī runāšu portugāliski. Man bija divi jautājumi. Pirmais no tiem attiecas uz metodiku, un otrs ir vispārīgs dabas jautājums. Komisijas eh, novērtējumā par Portugāles eh, budžeta plānu, budžeta projektu plānu, mēs tur runājam eh, par 10% punktiem Un tad, kad mēs aprēķinām uh, potenciālo ekonomisko izlaidi, kas nodrošina struktūrālo līdzsvaru un salāgo ar primārajiem izdevumiem, tad mērķi ir ārkārtīgi tuvu. Faktiski, nu, visi šie te rādītāji ir diezgan svārstīgi. Kāpēc jūs uzskatāt, ka Portugālē, pa, Portugālē pastāv uh, neatbilstības risks? Portugāla ir valste, kurai nominālais deficīts ir 1,4. Un jūs sakat, ka šāda valsts, eh, šādai valstī tiek piekarināta neatbilstības birka. Un cilvēki drusku ir eh, noguruši no šīs te vajāšanas sajūtas. Eh, Viņam šķiet, ka uh, gadiem ilgi komisija to vien uh, cenšas, kā nomelnot uh, Portugāles iedzīvotājus. Uh, Un otrais jautājums. Portugāla kopš 2015. gada mm, ir mm, beigusi reformas un uh, strādā pie ieņēmu, stabilu ieņēmu atjaunošanas pensionāriem un strādājušiem, bet simtiem tūkstošu cilvēki, kas saņem pensijas 200-300 eiro apmērā mēnesī, un arī algas tādas vienam otram ir. Uh, Protams, ka eh, te ir vajadzīgs papildus finansējums, bet tas, protams, ietekmēs kaut kādā veidā ko galīgo bilanci. Un vai 0,2 eh, pa. 0,2% nav uzskatāms par pārāk niecīgu rādītāju, lai uh, kādu uh, uzskatītu par neatbilstošu. Nu, Portugālē joprojām e, ļoti trūkst publisko investīciju daudzos sektoros, vai vidējā termiņa mērķis nav pārspīlēts, vai jūs negatavojaties to pārskatīt? Mm, e, virzoties uz mazākiem, e, mazākiem taupības pasākumiem. Piegas kungs, vispirms atgādināšu, kāda ir mūsu noteikuma un tas nepārprotam attiecas uz noteikumiem, tas, kā komisija sevi pozicionē. Un ja mēs runājam gan par tēriņu normā un par struktūrālo deficītu, tad, protams, ievērojami tiek uh, iezīmējis risks eh, jābūt 0,6% 2017. gadā, un es pirms dažām sekundēm atbildēju Pereira kungam, ka 2018. gadā tas mums tomēr ļāva uzskatīt, ka veiktie centieni ir ievērojami, ka atšķirības gada laikā samazinās, vismaz tāda mūsu pieredze iepriekšējos gados, un līdz ar to mēs paudām uzticēšanos Portugāles ekonomikā. Jūs jau zināt, e, citi valsts, ko es labi pazīstu, arī neizpild prasības. Tā ir Francija, un tomēr tas mums neliedz šai valstī paust uzticēšanos. Tā tad vārdiem ir nozīme, taču tādā procedūrā, kurā nav tūlītējas sekas otrādi, gluži otrādi tas veicina konstruktīvo dialogu, kas mums ir ar Portugāles valdību. Tā tad lūdzu nesaspīlējiet emocijas, kuras patiesībā tur nemaz nevirmo. Mēs vienkārši varam doties priekš kopīgiem spēkiem. Runājot par Portugāles ekonomiku visumā. Mēs te nerunājam par Portugāles iekšpolitiku, par to mums nav nekāda vispār, nekāds viedoklis nevar būt. Šī valsts ir dzīvelīga un tā ir savs liktenis kā jebkurai citai. Taču man šķiet, ka jūsu runa par mm, šīs komisijas neliberālo politiku, ko šī komisija vēloties īstenot, nav īsti vietā. Šī komisija tad, kad Portugāle vēlē īstenoja darbu, lai tiktu ārā no savas, eh, no savas eh, politikas, mēs nepieprasījām taupības eh, pasākumus, mēs neko neizvirzījām šai sakarā. Polijas valdība pati var pieņemt lēmumu. Un es priecājos par to, ka mūsu politika nav neoliberāla. Mēs netaisamies neko tam līdzīgu pieprasīt no politikas. Mēs ļoti labi zinām, ka vēl ar vienu jūtam krīzes ietekmē, liels, liela nevienlīdzība, un tas ir smagi skāris pilsoņus. Katrā ziņā mēs nebūsim tie, kas lieks viņiem sniegt atbildi. Turklāt svarīgi, lai valsts attīstās um, kopienai pieņemamā veidā. Turklāt komisija neizmanto tādu atsevišķu pieeju noteikumu īstenošanai. Atgādināšu debats 2016. gada vasarā. Mēs domājam, vai uzlikt uh, sankcijas uh, sodnaudas uh, Portugālē vai nē. Un Un tad uh, bija tāda prātīga pieeja, ka tā rīkoties nevajag, un mums bija taisnība, jo pēc sešiem mēnešiem Portugāli tika ārā no deficīta procedūras. Šai komisē ir īpašs skatījums uz Portugāliju un uz Polijas tautu. Un uz vidus termiņā mērķiem par struktūru fondiem, es domāju, es jau atbildēju noteikumi ir spēkā visiem. Noteikums 0,5% šo noteikumu var mainīt tad, ja ir tāda negatīva situācija, bet tā neatiec uz Portugāli. Portugālai diezgan labi klājas, pat uh, īpaši labi ņemot vērā vēsturi. Paldies. The... Fund, so, I mean, had... Nu, Parlamentam, protams, arī bija jādod savus ieguldījums, lai nonāktu pie šī prātīgā lēmuma, jo šis rādītājs 0,1%, eh, eh, nu, komisija jau te neatkāpjas no uh, saistošiem noteikumiem. bet eh, komisijas attiecīgi eh, vērtē dalību valsts eh, izvēli un tā, un tas ir. Bet tas ir interesants punkts. Bet tagad nākamais runātājs, tas ir Marko Vālī. Paldies, priekšsēdētāji! Uzdošu jautājumu itāliski, būtībā divi jautājumi. Pirmais izriet no iepriekšējā jautājuma cikla. Es gribēju jautāt komisāram par deficītu situāciju, uh, situāciju kas saistīta ar valsts parādu. Un uh, nav īsti skaidrs par uh, šo te makroekonomisko nelīdzsvaru. Uh, Uh, īpaši es te gribu pieminēt Vāciju un Nīderlandi, kā tiks risināt šī problēma. Vai pastāv tāda iespēja, ka tiks pārskatīta institucionālā infrastruktūra, vai jūs uh, piekritīsiet uh, šo jautājumu risināt. Ja mēs palūkojamies uz Itāliju, piemēram, mums ir ļoti augsts parāda, par, ļoti augsts parāda rādītāji. Jautājums, kā tie mazie samazinājumi, ko komisija prasa, varēs eh, vispār kaut kādu struktūrālu ietekmi atstāt. Vai nevajadzētu šeit eh, tā kā pieļaut vairāk eh, izdevumu, lai stimulētu IKP pieaugumu. Tas, man liekas, ir labāks instruments nekā ņemt kaut kādus eh, tur eh, mazus eh, procentiņus no, no mazajiem tātad krājējiem tā tālāk. Paldies, paldies par šo jautājumu. Vispirms par makroekonomisko nelīdzsvaru un par šo procedūru kā tādu. Mēs tiešām runājām par brīdināšanas mehānismu ziņojumu iepriekšējā diskusija raundā un jā. Ja, Tieši tā, ko tad mēs uzraugām? Mēs uzraugām makroekonomisko nelīdzsvaru ne tikai deficīta kontekstā, bet arī lielu pārpalikumu kontekstā, un tas ir iemesls, kādēļ arī Vācija un Nīderlande eh, ir pakļaut šai procedūrai. Un, eh, jo tas ir nelīdzsvars, un pašlaik. Uh, Tas arī padziļināti tiek pārskatīts eh, mūsu brīdināšanas mehānismu ziņojumu ietvaros, un mēs nāksim klajā ar savu izvērtējumu jau nākamajā gadā un nāksim klajā ar saviem atzinumiem, rekomendācijām dalībvalstīm. Eh, šīm te divām konkrētajām jūs minētajām dalībvalstīm tālāk. Runājot par fiskālo trajektoriju Un jūs uzdevāt šo jautājumu Itālijas kontekstā, bet plašākā kontekstā raugoties, tāds ir mūsu vērtējums. Jums ir jālīdzsvaro nepieciešamība pēc eh, ekonomiskās izaugsmas un fiskālās ilgspējības. Un šeit mums ir eh, tāda pielāgota attieksme atsevišķām dalību valstīm, tām valstīm, kurām ir augstāks parāda līmenis. Uh, un attiecīgi arī lielākas bāžas par finanšu, eh, publiskā finansējuma eh, ilgspējību, tām eh, tiešām ir jātiecas izpildīt vidējā termiņa mērķi. Un tā tad Itālijai ir otrs augstākais šis te rādītājs tūlīt pēc Grieķijas, tā kā ir ļoti svarīgi šo te publisko parādu, šo tendenci tam augstu samazināt lai varētu izvairīties no jebkuriem, eh, vismaz pārvarēt jebkurus nākotnē iespējamos satricinājumus. Nu, lūk, tas ir, tā ir mūsu pieeja, kādai mēs sakojam. Jā, paldies. Āne man kungs. Es runāšu nīderlandiešu valodā. Es vēlētos vērst vērsties eh, pie komisijas un runāt par Beļģijas eh, budžeta projektu. Eh, Johans von Ogefelds, mūsu finanšu ministrs, sacīja, ka ir jānodrošina deficīta samazināšana un ņemot vērā to, to ka mm, nodokļu ienākumi samazinās. Mm, un eh, šķiet, ka arī parāda līmenis samazinās, bet komisija uzskata, ka tas eh, palielinās. Beļģija sagaidāms sasniegs eh, līdzsvaru 2018. gadā. Vai jūs varbūt varētu dziļāk pāanalizēt situāciju Beļģijā un tās valsts parādu? Uh, vai jūs tiešām varētu uh, paraksturot vidējā posma risku, kāds pastāv vidusposma termiņa sasniegšanai uh, Beļģijā, un cik nopietna šī analīze varētu būt. Nu, cik tālu tas attiecas uz Beļģiju? Uh, tad situācija uzlabojas, eh, ja mēs eh, raugāmies uz mūsu eh, datiem un aplēsēm, un arī no struktūrālā viedokļa, viedokļa mēs uzskatām arī pieaugumu vēl par 0,7%. Mums ir spēcīgs dialogs, konstruktīvs dialogs ar valdību, un raugoties uz mēs uzskatām, ka konsolidācijas process ir labs un progress, kas ir panācis 16. un 17. gadā, eh, ņemot vērā ar to, kas bija iespējams, eh, mēs uzskatām saistībā ar 18. gada plāniem un atkāpes no limitiem, kas ir pieņemams 18. gadam, uh, Uh, ņemot kopā 17. un 18. gada rezultātus, mēs aicinām uh, atbildīgās iestādes uh, salāgot 18. gada budžetu ar stabilitātes un izausmas pakta noteikumiem. Jā, mēs redzam, ka uh, procentu likmes ir samazinājušās un pagaidām arī aplēs rāda, ka lietas uzlabojas. Uh, noteikts progress pastāv, bet mums tomēr vēl ir jāsagaida vēl tālāk uzlabojumi. Priekšstādātājs varētu varbūt eh, drīkst izmantot trīs minūtes un vēl papildu jautājumu. Es saprotu, ka jūs neļaujaties panikāt par spīti 105% no IKP Beļģija saskaņā jūs gaidām nonāks tur, kur tā vajag panāks mērķi. Tā tad tā es eh, saprotu jūsu sacīto ziņojumā. Pareizi saprotu. Jā, šiet esmu atbildējis uz šo jautājumu, saka Moskviša kungs. Thank you. Paldies. Tomēr, laikam, Valāra, paldies priekšstādātā. Man ir jautājums Dombrovska kungam. Pamatoties uz Itālijas un Beļģijas paraugiem, mēs esam secinājuši, ka Itālija un Beļģija nepanāca rādītāji uh, parāda samazināšanai, un es, ka mani kā jaunu Beļģi tas uztrauc. Beļģija ir augstākais parāda līmenis pēc Grieķijas, Itālijas un Portugāles. Taču mums ir arī lielākās izmaksas uh, novecojušās sabiedrības dēļ tikai Eiropā. Tikai Slovenijā situācija ir sliktāk. Tātad līdz 2050 gadam, kad novecojušie cilvēku skaits būs uh, vēl lielāks, mums, mums būs jāpatērē 30 miljārdu vairāk nekā tagad tāda Beļģija un citām Eiropas valstīm. Novecojušā sabiedrība ir liela problēma, ko nedrīkst ignorēt. Un nesenā uh, rudens pakotne, es saprotu, nevar risināt šo novecojošo, novecojušās sabiedrības fenomēnu. Ir grūti to īstenībā raksturot un grūti arī uh, piedāvāt risinājumus, kas parasti ir īstermiņa politiskā perspektīva. Un es domāju, komisija šeit varētu spēlēt kaut kādu lomu tomēr attiecībā uz novacošu sabiedrības uh, izmaksām nākotnē. Kā komisija varētu mūs brīdināt par šīm izmaksēm? Paldies par šo jautājumu, saka Dambrovska kungs. Runājot par fiskālo sniegumu, protams, mēs skatāmies uz īstermiņu fiskālo sniegumu fiskālā, fiskālā snieguma deficītu un parādu, mēs redzam, ka Beļģijā budžeta deficīts eh, vispārējā līmenī ir samazinājies no 2,2%, kas tika paredzēts uz 1,5% šogad un 1,4% nākošu gadu, un mēs redzam, ka struktūrālais līdzsvars ir stabils 1,5% šim gadam un arī nākošajam, taču mūsu vispārējais izvērtējums ir tāds, ka Beļģijai ir risks, ka tā neizpildīs prasības, tāpēc, ka valsts parāds ir liels un arī tāpēc būtu svarīgi, lai struktūrālais deficīts samazinātos un tad valsts uh, parāds arī ātrāk samazinātos. Un tomēr mēs jau tagad redzam, ka valsts Eh, parāds samazināts 1,5,7 procentu pērngad, 1,3% šogad. Izvērtējot fiskālo sniegumu, mēs, protams, izvērtējam arī ilgtermiņa ilgspējību valsts finansējumam un novecojušo sabiedrību un atbilstošos arī izmaksas eh, Uh, veselības aprūpei un sociālajiem nodrošinājumam. Tie arī ir parametri, kurus mēs novērojam. Tieši tāpēc mēs jau ilgāk laiku ierosinājam pasākumus, piemēram, attiecībā uz pensiju reformu, uz otrā pīlāra, otrā līmeņa pensijām, attiecībā uz saikni starp pensijām un vecumu un mūža ilgumu. Un ir vairāki aspekti, kas ļauj nodrošināt, ka arī tādā situācijā, kad sabiedrība noveco, mēs varam nodrošināt mūsu valsts publiskā finansējuma ilgspējību. Un tas atainojas ne tikai mūsu fiskālajā izvērtējumā, bet arī valstī specifiskajās rekomendācijās. Tad mēs arī nākam klējā ar priekšlikumiem attiecībā uz ilgtermiņa ilgspējību. Paldies! Lūdzu, ne? Jums nav nekas sakāms? Okay, so thank you. I... Paldies. Tā tad pavisam īsi noslēguma vārdi, bet tas var būt kā jautājums, kā komentārs. Es uzskatu, ka eh, patreizējā situācija, un to jau vairāka deputāta pieminēja, es eh, izprotu komisijas centienus mēģinājumos eh, adekvāti piemērot eksistējošo normatīvu un noteikumu kopumu un ņemt vērā patreizējās ekonomiskās eh, situācijas eh, īpatnības, kurā ir iekļauts arī inflācijas un algu moments, bet vienlaicīgi procedūlais kopums, kas ir šādam rezultātam par pamatu, varbūt ir nedaudz vājš, un tas eh, pierāda to, ka mūsu sistēma un noteikuma kopums ir elastīgs, un Vismaz teorētiski tam iespējams vajadzētu būt eh, nedaudz striktākam, jo viss šis pielīdzināšanas un elastīguma modelis eh, ir ļoti daudzšķautnēs, daudzveidīgs. Esmu pārliecināts, ka viegli jau to mainīt nav, jo noteikumi liela to daļa ir ierakstīta līgumos, eh, regulās, un ja vēlamies ko mainīt, tad ir jāizdara izmaiņas likumos. Un citādi apiet mēs to nevaram. Bet eh, mani lielā mērā interesētu tas, kā jūs vērtējat šo novērtējumu, kurš, es domāju, es neesmu vienīgais, kas ar tādu nāk klajā. Uh, Tātad, kādi ir nākamie soļi, kāds ir vienkāršošanas eh, princips eh, gan tehniskā līmenī, un no otras puses, eh, kas tad notiks stabilitātes paktā, fiskālā kompakta nozīmē un konverģences nozīmē. Ko tas nozīmē, ja likumdošana netiek mainīta, tad uh, šim stabilitātes paktam ir sasietas rokas. Vienlaicīgi ir tādi komponenti, kuri, kurus eh, tas varētu ietekmēt tiešā veidā, un šeit es eh, varbūt nemaz nerunāju par tādu iespēju, ka parlaments netikt iekļauts kā līdz likuma devējs, parlamentam ir obligāti jātiek iekļautam, bet um, Vēl bez manis tikko pieminētās atkāpes vēlētos dzirdēt jūsu domas, ko jūs domājat, kādam būtu jābūt šim ceļam pretim uz noteikumiem balstītās sistēmas uzlabošanu. Sistēma joprojām balstītos uz noteikumiem, jo es nedomāju, ka fiskālajam notiku, noteikumu kopumam būtu jābūt dominējošam. Un eh, līgumos ir skaidri pateikts, kāda ir dalību valstu kompetence un da, eh, arī dalību valstu parlamenti, ko var šo rīku labā darīt. Bet eh, situācija ir pietiekami komplicēta, lai dalību valstu fiskālo politiku pietuvinātu un piebīdītu Eiropas Savienības fiskālajai politikai. Tas ir mans jautājums. Uh, okay, uh, uh, Chair, Paldies par šo jautājumu, saka Dombrovska kungs. Arī mēs komisiju šobrīd izskatām šo jautājumu, un es jau pieminēju to, kā mēs vēlamies noteikumu vienkāršošanu pastiprināt, ņemot vērā dažādus faktorus tomēr. Mēs uh, nevēlamies piedāvāt simplicistiskus risinājumus, nē. Lai nebūtu tā, ka noteikumi ir vienkārši un vienlaicīgi tos piemērojot dzīvē izrādīsies, ka tie neatbilst realitātei, jo vesela virkne aspekti iztrūkst. Tad ir eh, citi aspekti, mēģinot eh, īstenot noteikumu kopumu un kāda tad ir komisijas loma. Komisija ir jābūt pietiekami eh, diskrētai un ir jāievēro arī zināms eh, adekvāts un pamatots līdzsvars un komisija pie tā strādā. Runājot par šo te outputa eh, nepilnību un arī ekofinā Amsterdamā mēs runājam par to, ka vajadzētu vairāk uzsvara likt uz izdevumu uh, salīdzinošo rezultātu tabulu. Tas dalību valstīm šķiet vienlīdz svarīgi. Un eh, tam ir arī ilgāks agregācijas periods. Bet eh, par integrāciju, par stabilitātes un ekonomiskās pārvaldības momentiem. Šobrīd komisija strādā pie priekšlikumiem un 6. decembrī ir paredzēta emu pakotnes stiprināšana, un tas būs viens no šiem momentiem, kas tur parādās kā arī šī līguma integrēšana lielākā ietvarā, un tad mums ir jāņem vērā tā elastība, kas ir ierakstīta stabilitātes un izaugsmas paktā. Uh, bet eh, tam savukārt ir nepieciešams DSG un arī citu pārvaldības struktūru integrēšana, lai stiprinātu demokrātisko pārskata formu, jo tādējādi tas eh, būtu viens no atskaites asīm arī Eiropas parlamentam. Eiropas fiskālā, izkālais, iz, fiskālā padome tā ir padomdevēja institūcija, kas raugās, kā Eiropas fiskālie noteikumi tiek tikuši, ir tikuši īstenoti un jauca, raugās uz eirozonas fiskālajiem ierobežojumiem, un tomēr tā nenosaka prerogatīvas Eiropas komisijai, kā tai vajadzētu uzraudzīt dalību valstu fiskālos momentus, un komisija arī šo prerogatīvu nemainīs. Paldies! Muskavicē kungs burtiski pāris vārdu. Mēs šo jautājumu sāksim izskatīt decembrī strādājot pie jaunās pakotnes, bet par vienkāršošanu, protams, vienkārš, darbs pie vienkāršošanas turpināsies arī pēc decembra beigām. Un četrpaka un sešpaka darbs turpināsies nākošajā gadā. Bet eh, ir jābūt skaidram, ka nav jau zelta vidusceļa, nav jau vienota, vienotas kārts, par kur visu mest, Zelta vidusceļš ir viens no galvenajiem ekvilibristikas eh, momentiem. Un tāpēc komisija, labi apzinoties eh, savas ierobežotās iespējas, bet eh, mūsu uzdevums ir rast šo līdzsvaru. Un tāpēc uzskatu, ka komisijas uzdevumam budžeta uzraudzībā ir jātiek pilnībā pasargātam un saglabātam. Thank you very much. Paldies! Nē, mums ir jābeidz. Pūkstens ir seši. Šamoja kungs, vienu minūti vēlaties eh, brīvā mikrofona procedūras ietvaros, kas ir nelikumīgi šeit uzdot jautājumu, bet ļoti ātri mums ir jābeidz. Jā, protams. Vienu minūti vai pat vēl mazāk vēlos atgādināt ka, nu, nevar salasīt. Nu, Spānija mm, nepiedāvā savu budžetu, un ka tā piedāvā tad tikai Katalonijas. Es te runāju kā spānietis un kā eiropietis. Ja jūs vēlties izdarīt pakalpojumu, pakalpojumu Spānijas tautai, tad lūdzu nepieņemiet šāda veida, šādu valdības uh, at, eh, at, atbildības eh, novēršanu. Tas, kas notiek Katalonijā, nav kaut kāds eh, vulkāni izvirtums, tas te bried jau 15 gadus. Jums ir jāpieprasa budžets gan manam vēlēšana apgabalam, gan Eiropas vārdā. Ir radikāli jāmaina teritorālais budžeta sadalījums, citādi budžeta nebūs. Ja jūs neko nedarāt, tad tas ir vienkārši nepieļaujami. Uh, uh, nu, eh, es nevarētu teikt, ka mēs neko nedarām, vienkārši jāņem vērā, kāda ir reālā situācija. Neapšaubām, es nespriežu par politisko situāciju Katalonijā, no kurienes tā nāk, kurš kāds ir seks un tā tālāk. Taču padaļai tā ir pamats, kāpēc nav iespējams balsot par šo budžetu, tāpēc ir jānošķir Spānijas situācija no Austrijas vai Vācijas situācijas, situācijas kur nav koalīcijas. Bet Spānijā ir valdība, bet tā nav e, valdība, kas ir spējīga rīkoties, tagad tā nevarēja budžeta procedūru turpināt. Mēs ceram, ka vēlāk tomēr varēs. Uh, Un cita, cita apsvēruma dēļ Austrijai un Vācijai mēs arī devām tādu kā papildu laiku, un mēs uzskatām, ka šīs budžets, budžets pilnīgi ievēros Eiropas kritērijus. Paldies! Noslēdzam šo viedokļu apmaiņu, šo uzklausīšanu, un jā, komisijas prerogatīvas ir skaidri atrunātas ne tikai likumos, bet arī Eiropas dibināšanas likumos, un uh, Likumdošanā jau ir ierakstīta komisijas eh, iespēja ietekmēt dalību valstu rīcību, nenonākot eh, pretrunā likumam. Tāpēc man dažkārt pārsteidza priekšlikumi, kurus es saprotu no politiska rakursa raugoties, bet no adekvātuma un tiesiskuma nē. Paldies visiem, kur piedalījās šās pēcpusdienas sēdē. Pasludinu slēdu par slēgtu. Paldies!